nosūtīta parlamenta juridisko lietu komitejai. Saskaņā ar 69. reglamenta pantu vairākas komitejas ir uz, aiz, izlēmušas uzsākt starp institūciju sārunas. Turpinājums tiks eh, publicēts.